sarunām pārvelk svītru. Es domāju, ka mums ir jānoraida šāds pieteikts grozījums. Paldies! Tie, kas ir pret šāda grozījuma iesniegšanu, lūdzu piecelties kājās, lai mēs redzam, cik cilvēku ir pret to. More than, more than enough, more than... Man šķiet, ka tas ir vairāk nekā 10% no klātesošajiem deputātiem. Balsosim par rezolūciju kopumā. Kas ir par šo rezolūciju, lūdzu, kas pret? Kas atturas? Es saprotu, ka mutiskais grozījums tika noraidīts, jo vairāk nekā 10% no klātsošiem deputātiem bija pret to. Balsosim par rezolūciju kopumā. Tātad, kurš ir par šo rezolūciju? Kurš pret? Kurš atturas? Rezolūcija pieņemta. Nākamā rezolūcija par Azerbaidžānu. Šeit arī ir seši rezolūcija projekti. Pirmkārt, balsosim par GOE iesniegto rezolūcijas projektu. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Rezolūcijas projekts noraidīts. Tagad balsosim par kopīgo rezolūciju. Kurš par? Pret? Atturas Rezolūcija pieņemta. Un visbeidzot, rezolūcija par Baltkrieviju. Arī šeit ir seši rezolūcija projekti. Vispirms balsosim par GOE rezolūcijas projektu. Kurš ir par GOE rezolūcijas projektu? Kurš pret? Atturas? Noraidīts? Tagad balsosim par piecu grupu kopīgo rezolūcijas projektu. Ir nepieciešams personālais balsojums. Tātad personālais balsojums par piecu grupu kopīgo rezolūciju par Baltkrieviju. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta ar lielu balstu pārsvaru. Godātie kolēģi! No sirds pasakos jums par uzmanību un par klātbūtni šeit man ir vēl kāds paziņojums. No EFD grupas esmu saņēmis lūgumu iesaistīt cilvēku starpparlamentārajās komitejās. Šo te lūgumu sarakstu es ie, iekļaušu šīs sēdes protokolā. Ja nebūs nekādu iebilžu, tad šie cilvēki arī tiks iecelti attiecīgajās komitejās. Un visbeidzot, dāmas un kungi, Šodienas sēdes protokols tiks iesniegts deputātiem nākamās plenārsesijas sākumā. Ja jums nav iebildumu, tad šodien pieņemtās rezolūcijas nekavējoties tiks nodotas tām iestādēm, kuras ir nosauktas rezolūcijās un kurām tās ir paredzēts. Līdz ar to šī sēde ir beigusies. Paldies par uzmanību, novēlu jums veiksmīgu atpakaļceļu mājup. Paldies! So.